dokumentiem 11. 13. gadā. Vārds ziņotājiem četrām minūtēm. Paldies, priekšsēdētāji! Man ir liels prieks, ka mums ir iespēja pavisam īsi apmainīties viedokļiem par caurspīdīgumu jautājumu. Vēlos sākt ar citātu no viena man uh, pop, iemīļotākais TV seriāla par eh, premjeru. Respekts, uh, premjerministra kungs, mums vienmēr atkal ir jārunā ar presi. Uh, mums ir jāsaka viņiem viss, ko viņi citādi arī varētu ātri noskaidrot un viegli noskaidrot, uh, izmantojot citas avots. Un izskatās, ka tāda ir arī Eiropas Savienības institūcija attieksmi. Mēs zinām, ka pilsoņu uzticība ļoti zema šajā posmā. Šis ir kritiskais brīdis, lai padarītu Eiropas Savienības institūcijas caurspīdīgākas, lai pilsoņiem būtu lielāka uzticība institūcijām, ir steidzami jāizveido šī caurspīdīguma kultūra, jo uh, pusgadsimtu Eiropas Savienības integrācija procesu veica diplomāti, ierēģi, viņi veica lielisku darbu, bet tā ir pagātne. Taču diplomāti dzīvo nevis caurspīdīguma kultūrā, bet noslēpuma kultūrā. Šodien mēs esam Eiropa, pilsoņi Eiropas. Uh, periodā laikā, un galvenais vārds ir caurspīdīgums, pāredzamība. Pirms iedzinos detaļās par pašu ziņojumu, kuru ir pieņēmusi Libe komiteja un par ko balsosim rītdien, daži vārdi par EPP alternatīvo rezolūciju. Uh, Tas mani pārsteidz, jo izskatās, ka nē, šī rezolūcija nevēlas palielināt caurspīdīgumu, bet to samazināt, un man tas liekas pārsteidzoši, jo arī Eiropas tautas pārtīs grupā ir deputāti, kas nāk no atvērtības un caurspīdīguma tradīcijām. Viņi ir no tām valstīm, kas tieši ir veicinājuši pāredzamību Eiropas Savienībā. Un šķiet, tas ir C apsvērumu punkts CPP e rezolūcijā. Izskatās, ka viņi īpaši nav augstās domās par pilsoņiem, jo tur tiek teikts, ka uh, likumdošanas lēmumu pieņemšanas process ir ļoti sarežģīts ar ļoti uh, daudz sarežģītiem un slēpeniem dokumentiem, kas ir vitāli likumdošanas projekts projektā. Tas ir ap, procesā. Tas apmēram izklausās, nu neuztraucieties, mēs visā tā risināsim aiz slēgtām durvīm. Un te arī cītai savu seriālu. Par premjerministru. Jā, protams, demokrātijas pilsoņiem ir tiesības zināt, un atbilde nē. Viņiem ir tiesības būt uh, tumsoņām. Zināšanas nozīmē būt uh, līdzdarboties. Uh, tumsonība ir arī jā, sava veida pat uh, cieņa, kā tiek teikt uh, šajā citātā. Pirmkārt, protams, mums teicam ir jāpārskata. Uh, uh 1049 eh, regula, par ko šeit ziņotājs Kašmen kungs ir nepieņemama, kā komisija un padome bloķē progresu. Otrakārt, Caurspīdīgumam ir jābūt pamatnoteikumam un noslēpumam, konfidencialitātei jābūt izņēmumam, bet tagad izskatās, ka viss ir otrādi. Mēs nācām klāt ar praktiskiem rekomendācijām, piemēram, katra Eiropas Savienības institūcija, tā skat arī parlaments, varētu paredzēt jau šodien iecelt caurspīdīguma uh, um, atbildīgo personu, kas uzraudzītu procesu un attīstītu caurspīdīgumu kultūru. Un arī mums ir ļoti liela pieredze ar strīdiem Eiropas Savienības tiesā. Es domāju, ka ir jāprocesiem jābūt vieglākiem, lai varētu arī apstrīdēt negatīvos lēmumus par piekļuves uh, uh liekšanu dokumentiem, jo tas ir absurdi, ka mēs tikai um, noslogojam tiesas ar šo darbu. Un visbeidzot ir nepieciešama labāks procedūras attiecībā uz dokumentu klasifikāciju un eh, sanāksmēks notiek aiz aizslēgtām durvīm. Uh, par to lēma tagad tikai augsti rierēņi dienesti. Mēs gribam noteikums, kur būtu kriterīgi pār klasificētiem dokumentiem un neatkarīgu uzraudzības iestādi, kas visu šo procesu uzraudzīja. Paldies! Paldies! Tagad vārds Koracas Biltas kundzei. Grazie, Presidente. Public access to document is a... Uh, piekļuva dokumentiem ir ļoti nozīmīga, lai cilvēki var uzticētos tam, ka mēs strādājam labi un lai tiktu slēgta plaisa starp mums un cilvēkiem. Cilvēkiem jāzina, kā tiek pieņemti lēmumi, kas viņus iespaidos. Viņiem ir tiesības uzzināt, kā tiek sadalīta nodokļu maksātāja nauda un par ko tā tiek. Tāpēc uh, caurskatāmība un atvērtība ir pats galvenais šeit. Eiropas eh, parlaments šeit ir tāds kā pionieris. Mūsu debatas ir publikai pieejamas. Tāpēc es gribētu tiešām aicināt komisiju un dalību valstis un padomi virzīt regulu uz priekšu, lai dokuments tiktu pieņemts. Atvērsim durvis. Uh, Aicināsim cilvēkus vairāk iesaistīties, ļausim viņiem izjust, ka viņi pieder Eiropas, pie Eiropas Savienības, turpināsim sadarboties demokrātiskās un uh, caurskatāmās Eiropas labā. Paldies! Maikls Kašmens lūdzu. You, Paldies, priekšsēdētāji. Vai es varu apsveikt Sofiju ar lielisko darbu? Es uh, priecājos par to, ka tādēļ tiek turpināta pārskatīšana, kur es parlaments uh, vārdā uzsāku jau agrāk. Ļoti žēl, ka šis jautājums joprojām tiek bloķēts padomē un komisijā, bet es ceru, ka uh, pateicoties šim ziņojumam, kas ir nedaudz avangardisks un ar kur mēs ejam nedaudz tālāk, mēs nosūtīsim signālu parlamentā, pa, eh, padomē un padomē eh, un komisijai gau galā eh, tiks saklausīt šīs, šī prasība pēc atklātības. Un ļoti žēl, ka EPP ir mēģinājuši apdraudēt šo ziņojumu. Un tas, kas mums ir nepieciešams, ir vairāk atklātības, nevis mazāk. Un es vēlētos teikt Samars kundze, par ko jūs, no kā jūs baidaties, kāpēc jūs nevēlaties te iesaistīt uh, savus pilsoņus? Ja jums ir bail no demokrātijas, lūdzu atsakieties no šie darba un, un atrodiet sev citu, jo demokrātija patiesībā nozīmē arī atskaitīšanos. Viena no problēmām, kas netika paredzēta, ir sloks uz uh, nevalstiskajām organizācijām, uh, jo eh, tāpēc, ka viņi nevar piekļūt šī, šī informācija un dokumentiem, tādējādi tiek apdraudēts viņu darbs. Tāpēc es aicinu jūs atbalstīt šo ziņojumu. Paldies! Paldies! Kešman kungam! Un tagad vārds Svits kundzei. Hvala vam lijepo prethodnicima da je povjerenje građana na vrlo Paldies, priekšsēdētāji. Jā. Pilsoņu uzticēšanās ir ļoti zema, un tāpēc mums ir nepieciešama atklātība. Bet, cik man zināms, dalību valstīs ir uh, likumdošana par tiesībām uz informāciju, un saskaņā šo likumdošanu pilsoņiem ir tiesības piekļūt visiem dokumentiem. Es tik tiešām ceru, ka tas tā arī notiek, un ka tas tā notiek arī Eiropas Savienības līmenī. Es ceru, ka tas ļaus pilsoņiem piekļūt eh, informācijai par visu likumdošanu, un viņi attiecīgi uzzinās arī, kā eh, tiek izmantot eh, publiskie līdzekļi. Jo mums ir jādomā par to, kā mēs varam iesaistīt pilsoņus vairāk. Un mēs noteikti Eh, vēlamies, lai viņi piedalītos arī Eiropas parlamenta vēlēšanās, lai viņi dotos pie vēlēšana urnām. Es domāju, ka mums ir nepieciešams vairāk atklātības. Paldies, paldies, un tagad vārds Kēlī kungam. President. Paldies, priekšsēdētāji. Šis ir ārkārtīgi uh, interesants jautājums, un, protams, pašreiz uh, sabiedrībā ir vēlme pēc vairāk informācijas, eh, lielākas atklātības un uh, eh, labāks piekļuvs dokumentiem, kas tiek uh, labprātīgi izplatīti bez jebkādiem šķēršļiem. Bet uh, mums, domājot par šiem jautājumiem, ir uh, jāattiecina šī noteikuma ne tikai uz Eiropas parlamentu, bet arī uz citām institūcijām. Uh, Tie, kas uh, piedalījās šajās debatēs, uh, pieminēja EPP. Es pats neesmu ticis iesaistīts šajā darbā, bet esmu iepazinies ar jūsu komentāriem. Un, protams, ka mums uh, būs nepieciešams papildus diskusijas par šiem jautājumiem. Būtu labi, ja mums izdotos panākt vienošanos šeit parlamentā par to, kuri dokumenti un kura informācija ir eh, labprātīgi sniedzam eh, pilsoņiem jebkurā laikā. Paldies! Paldies, un tagad vārds Pīcels kungam. Transparentnost rada je rezultata tijela javne uprave te je javna dostupnost informacija. Paldies. Pilsoņiem ir tiesības eh, zināt, ar ko nodarbojas un ko dara valsts iestādes. Tas ir absolūti nepieciešams. Mums ir vajadzīga pieeja informācijai, turklāt tai, tā nedrīkst būt ierobežot. Sevišķi runa ir par dokumentiem, kas. Um, mums nevajadzētu izveidot dīvainus noteikumus, kas nav saprotami. Mums ir jāveido uh, sabiedrība, kurā cilvēki ir labi informēti, izglītoti. Uh, un lai mēs varētu parādīt, kāds ir lēmumu pieņemšanas process un lai lēmumi tiktu pieņemti uz plašas informācijas pamata. Paldies, Tomašičs kundze. Paldies. Es atbalstu šo ziņojumu. Manuprāt, caurskatāmības ziņā kompromisi nav iespējami. Valsts iestāžu darbs, finansējums, finansējums sadalījums, tam visam ir jābūt pieejamam. Bet, zinām, ironija ir tajā faktā, ka parlaments vēlas pieņemt savu rezolūciju, bet tas notiek tikai divas nedēļas pēc tam, kad Parlaments balsoja par 147. pantu. Un uh, būtībā tas bija balsojums par to, ka cilvēkiem nav pieeja lielākai pusēji uh, dokumentu, kas tiek izstrādāta Eiropas Savienībā. Arī šeit ir jāpadomā par to, ka Eiropas Savienības dokumenti turklāt attiecīgās valodās būtu pieejami. Paldies, un tagad lūdzu Zomeres kundze. Jā, prezident. Paldies, priekšādātāji. Arī tautas partija vēlas caurskatāmību. Vienmēr esam to teikuši, bet tur, kur ir apdraudēta datu aizsardzība, tur tomēr ir jāapstājas un Intfeldes kundze un Kašmenkungs. Kašmenkungs taču tieši tāpēc ciet neveiksmi ar savu ziņojumu. Es esmu dzirdējis arī, ka jūs grasāties parlamentu atstāt, varbūt tad mēs tiksim labāk šajā darbā uz priekšu. Jā, pieejai dokumentiem ir jābūt, bet likumdošanas procedūra ir sarežģīta un trilogi, piemēram, ir viens no elementiem, kas nav uh, katrā brīdī publiski pieejamas. Un jūs ļoti labi zināt, ka tas arī nemaz nebūtu iespējams. Jūs vēlaties, referents kundze, uh, samazināt privāto datu aizsardzību, gribat padarīt pieejamas administratīvās procedūras, turklāt šeit vienmēr uh, ir skārti arī administratīvās iestādēs strādājošo dati. Jūs nemaz necentāties vienoties ar tautas partiju, jūs uh, paļāvāties kolēģa Kešmena ietekmei, kurš jādomā ir īstais šī ziņojuma autors, tāpēc tautas partijai ir pašai sava rezolūcija, kas, manuprāt, ir daudz labāka. Paldies, Omars kundze, lūdzu. Vai jūs atbildēsiet uz Intfeldes kundzes jautājumu? Ok. Lūdzu. Well, first of all... Vispirms, es nemaz neesmu tik priecīga, ka Kešmen kungs pēc 15 gadu darba atstās parlamentu, un otrkārt, es runāju gan ar tautas partiju, un eh, Koracas Biltas kundze atbalstīja mani, bet mans jautājums ir, vai tiešām jūs nesaprotat, ka cilvēki sabiedrība pati var noteikt, kādu informāciju tā vēlas saņemt, kas to interesē, un tas, kas ir rakstīts ziņojumā, nenozīmē, ka viss ir atklāts, bet šobrīd, manuprāt, valda pārlieka noslēpumainība. Man ir pieredze arī uh, ar tiesu cīnoties par informācijas pieejamību. Vai jums ir šāda pieredze? Lūdzu, jūs varat atbildēt, kolēģa. Es 15 gadus strādāju parlamentā, piedalījos ļoti smagos trilogos par ļoti eh, būtiskiem jautājumiem, kur piedalījās arī lobby, lobby pārstāvji. Jā, jūs pieņēmāt koracas biltas uh, grozījumu priekšlikumu, un kāpēc? Tāpēc, ka viņa domā tāpat kā jūs, bet citus tautas partijas priekšlikumus jūs pat neizskatījāt. Tāpēc es gribu uzsvērt, ka uh, jūs vēlties tādu absolūtismu, bet īpašu viedumu nesat izrādījusi. Jā, pareizi ir, ka pēc iespējas vairāk ir jāpadara informācija pieejama, bet ne jau visa, ko jūs šeit vēlaties. Paldies! Vārds Borga kungam noslēguma vārdiem. Priekšētāji, godētie kolēģi, es pateicos ziņotājai Inte Valdes kundzei par to, ka vēlreiz viņa uzsver arī, cik svarīgs ir caurspīdīguma princips, lai varētu nodrošināt uh, demokrātisku līdzdalību un uzticību Eiropas Savienības institūcijām, un tā ir arī, protams, padomes, parlamenta komisijas kopīga atbildība nodrošināt atbilstīgu caurspīdīgumu mūsu darbā. Un šī institūcija kopīgā atbildība arī attiec uz vienu no svārīgākiem instrumentiem vēraucības jomā, proti tiesības piekļūt dokumentiem. aizvien vairāk dokumenti tiek arī atslēpināti pēc pilsoņu prasībām. Komisija saņēma vairāk nekā 6000 šāda veida pieprasījums gadā. Tas nozīmē, ka pilsoņi aizvien vairāk tiek informēti par šīm savām tiesībām un komisija saņem arī lielāko daļu lūgumu piekļu dokumentiem, vairāk nekā četri no piecām Četri no piecām prasībām saņem pozitīvu atbildi. Komisija ir skaidri arī apņēmības pilna e, īstenot e, šīs regulas noteikums attiecībā uz dokumentu, piekļuvu dokumentiem. Jāvērā arī Eiropas Savienības tiesas judikatūru. Uh, kas ir attīstīsies laika gaitā un uz ko atsaucās arī ziņotāji. Ziņotāji daudz arī uzsver arī trialogu jautājumu, trialogu lomu. Uh, ņemot vērā trialogu lomu procesā, tad noteikti likumdevējiem ir arī šeit jānodrošina zināms eh, caurspīdīguma līmenis. Komisija ir gatava strādāt pie šī caurspīdīguma procesa, lai taču ir jāatrod arī līdzsvars ar caurspīdīgumu un eh, likumdošanas procesa efektīvumu, efektivitāti. Mēs kopā arī izskatīsim mūsu uh, ziņojumus par piekļuvu dokumentiem, lai arī mūsu darbs šeit būtu salīdzinošāks tālāk par pašas regulas pārskatīšanu. Komisija ir atvērta diskusijām ar uh, institūcijām, balsoties uz esošiem komisijas priekšlikumiem. Paldies, komisāra kungs! Paldies jums. Debats noslēdzam. Balsojums notiks rītdien 12. Nākamais punkts darba kārtībā. Valesa kunga uh, ziņojums. Lūguma rakstkomitejas darbība 13. gadā vārds ziņojums.